pabeigta. Šīs uh, sēdes protokols būs pieejams nākamā sēdes sākumā, un ja nav nekāda iebildumu, šodienas sēde līdz ar to ir pabeigta.